Tagad vārds Butikofer kungam. Priekšsēdētāji, es balsoju pret šo dokumentu. Jo šeit nav taisnīga kompromisa, lai varētu aizsargāt autorus un lai varētu aizsargāt arī tīkla lietotājus. E, būtu iespējams arī cits risinājums. Bet, ja sevišķi runājot par autoriem, par tiesību turētājiem, uh, Runājot par risku, kas ir saistīti ar augšu pielādēšanu, šis risks ir pārāk liels, līdz ar to tāpēc ir izteikta kritika, un manuprāt, tā ir ļoti nopietna kļūda. Autori sapratīs, ka šis dokuments viņiem nesīs daudz mazāk nekā viņi bija cerējuši, un daudzi jaunieši, kas vēlas cīnīties par mūsu kopīgām Eiropas vērtībām, viņiem ir izdarīts lāču pakalpojums. Lielas paldies, Harkivas kundze, lūdzu! Paldies! Šodien bija laba diena, jo Eiropas parlaments ir veicinājis radošo personu tiesības, žurnālistu tiesības, tā lai viņi savā radošajā sektorā varētu darboties droši un saņemt taisnīgu atalgojumu. Mēs runājām par autortiesībām, par to, kā darbi, autora darbi, kas tiek izmantot, lai saņemtu peļņu, lai viņu tiesības būtu aizsargātas. Tā ir uzvara individiem, tā lai uh, lieli uzņēmumi, lielas platformas nevarētu diktēt noteikumus, jo tie, kas darbojas radoši, viņi ar saviem darbiem uh, jau ilgāku laiku tiek eksploatēti. Šobrīd parlaments ir atteicies piekrist tai kampaņai, kas vēlas uh, saglabāt savas uh, dominējošās pozīcijas. Bet vēl viena lieta, kas, par kuru mums jāturpina runāt, ir tas, ka mums ir jāveicina Eiropas Savienībā. Tas ir uh, taisnīga atalgojuma princips. Un es domāju, ka šodien mēs šo principu radošajā industrijā esam apstiprinājuši. Paldies! Omaržikungs! Paldies, priekšstādētāji! Aizsargāt autorus! Un iestāties pret uh, šādu autoru darbu zakšanu, tas nenozīmē, ka mums jāiestājas pret mazajām platformām. Ir svarīgi aizstāvēt arī universitātes un iedzīvotājus, miljoniem iedzīvotāju Eiropas Savienībā, kuri ir nobežījušies par vārda brīvību, par interneta lietošanu un tam līdzīgi, jo šī filtrēšana, satura filtrēšana, ko paredz direktīva, noteikti ierobežos šīs tiesības. Es uzskatu, ka šis teksts būtībā nozīmē kulturālu cenzoru. Šī direktīva ir novecojusi. Ņemot vērā, ka internets ir attīstījies Jāsaka, ka mēs tagad izdomājot jaunu internetu, mums ir jādomā tiešām par tiem, kuri rāda saturu un nedrīkst to zakt. Kelīkungs. Vieglākais, ko var izdarīt šodien, ir izlikties, ka nekāda problēma nav un nebalsot. Es vienmēr balsoju un atbalstīju arī visai kontroversālus priekšlikumus. Ir bāžas, protams, taču mēs varam cerēt, ka mūsu likumi tomēr sekos digitālā tirgus attīstībai. Runājot par autortiesību īpašniekiem, Dažādi lektori, rakstnieki, žurnālisti, protams, ir pelnījuši iegūt samaksu par savu darbu godīgā veidā. Tie, kas rada šīs vērtības, ir pelnījuši saņemt arī uh, samaksu par to, nevis tai būtu jāizplūst pie lielajiem kontrolētājiem. Tāpēc aizstāv kultūru, materiālu radīšanu žurnālistiem un rakstniekiem, kas strādā, ir jāsaņem laba samaksa. Protams, direktīvu dalību valstu līmenī varētu uzlabot. Paldies, Škripeka kungs! Priekšsēdētāja kungs pēc trīs gadiem darba un daudzu dažāda veida uh, pārmaiņu, mēs esam gal galā nonākoši digitālajā ērā, tajā līmenī, ka direktīvas veidotāji vairs nevar panākt savējo. Tāpēc arī es un arī citi mēs esam nobežījušies par to, ka mēs neesam uzklausījuši mūsu iedzīvotājus un uh, esam tagad pieņēmuši šādu direktīvu. Mēs saprotam, ka digitālās tehnoloģijas ir savā ziņā izaicinājums demokrātijai, jo autokrātiem tā ir iespēja radīt jaunus veidus, lai izplatītu propagandu, un varētu pat notikt tā, ka oriģinālie tehnoloģiski ģenerētie darbi vairs netiek atšķirti no patiesa autora darbiem. Es pats esmu daudz tūkojis grāmatas, un grāmatu autori, un materiālo īpašumu turētāji, ir svarīgi, lai viņiem būtu iespēja savas tiesības izmantot. Pēc komunisma valstīs ir nepieciešams nodrošināt šādas tiesības. Bez jebkādiem ierobežojumiem es saprotu tos uh, pilsoņus, kas vēlas, lai mēs balsotu pret. Lielas paldies, Rohanen Lerner kundze. Puhemies. Monet kansalaisjärjestöt ja IT-ala. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti daudzi informācija tehnoloģiju speciālisti pār šo direktīvu ir izteikušies ļoti kritiski. Piemēram, runājot par saturu, es neesmu līdz galam pārliecināta, jo, piemēram, par, par parodiju netiek runāts, un tas var nozīmēt to, ka radīsies cenzūras iespējas. Un tiek ierobežot arī cilvēki, kuriem ir jāizmanto internets. Maziem vidējiem uzņēmumiem būs problēmas ar uh, uh, izaugšanu, ja mēs salīdzinām ar situāciju, kurā atrodas lielākie uzņēmumi, par ziņām arī šeit var radīt, rasties savas problēmas. Un viens no rezultātiem varētu būt kādreiz tāds, ka vairs nebūs tik daudz publikāciju. Jā, protams, ir nepieciešams aizsargāt autora tiesības. Bet atceramies par līdzsvaru. Es biju pret šo direktīvu, un pret vairākiem ļoti problemātiskiem pantiem. Paldies, Sosniškungs! No to się doigraliśmy. Mēs. Es esmu daudz runājis par to, ka nav mums nepieciešama Eiropas Savienība, bet šeit ir runāts par to, ka mums ir nepieciešams tagad rēķināties ar to, ka es vairs uh, neizmantošu, bet mums Mums nepietiek ar to, ka mums tagad ir uh, viens uh, viens kontrolieris, kas atrodas uh, Varšavā, mums tagad ir vēl viens kontrolieris, kas atrodas Briselē. Kāpēc mēs to darām? Vai mums ir kāda krīze, vai mums ir pārāk maza radošo personu, vai varbūt viņi ir izsalkoši, dzīvo nabadzībā, varbūt mums ir ierobežojumi attiecībā uz piekļuvu kultūrai. Nu tā nav. Īstenībā varētu teikt, ka mums ir radošuma eksplozija. Mums ir arī koncerni, protams, kas ir lieli, kas darbojas. Bet te pašā laikā sanāk tā, vienkārši mēs kontrolējam uh, pēdējo brīvības bastionu. Un tāpēc arī visi tie dīvainieši, kas strādā parlamentā, viņi uzskata, ka internets, kas pats sevi regulē, nav pieņemams. Bet, manuprāt, pasaule var eksistēt bez viņu stulbiem likumiem. Paldies, Lūdzu, Polčakungs! Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju izteikties. Vēlos runāt par to, kā mēs varam. Aram reaģēt uh, uz šo balsojumu. Un, manuprāt, vislabākais veids bija vispār nebūt klāt šajā balsošanā, bet tas jau būtu pārāk vienkārši. Es tomēr uzskatu, ka uh, autoriem, autortiesību turētājiem vai nu viņi ir radījuši datorprogrammu vai kaut ko citu, viņiem ir jābūt uh, iespējai baudīt savu tiesību aizsardzību, ir jābūt nosacījumiem, kas to kontrolē, un patērētāji var izvēlēties kā viņi saņems izmantošanas licence. Nē, esmu īsti apmierināts ar rezultātiem, jo mēs nevarējām īsti balsot par grozījumiem. Tas sevišķi skar 13. pantu, manuprāt, 11. pants ir līdzsvarots, bet 13. tika grozīts trialogā tik tālu, ka tas jau ir kļuvis uh, par neskaidrību. Tāpēc ir nepieciešams rast risinājumu šim pantam, un pagaidām mēs vēl neesam to izdarījuši, tāpēc, ka procedūra bija šāda. Paldies, Mamikina kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu ko, kolēģi, es jūs sirsnīgi apsveicu. Šodien mēs esam nobalsojuši par cenzūru internetā. Un sauksim iztais vārdos to, kas šeit notika. Un es nesaprotu, kāpēc aplaudēja Bosa kungam Eh, lielāka daļa deputātu ka bija priecīgi ka direktīva tādā nozīmē un tādā redakcijā tika pieņemta. un es biju tas kas atbalstīja regneres evelīnas ierosinājumu vēlreiz atvērt direktīvu grozījumiem un es protams balsoju pret it kā pirmo lasījumu bet nu es jūs apsveicu mēs šodien spēram soli psrs virzienā un ziemeļkorejas virzienā un nevajag melot autori nesaņems neko jo autortiesības eh, piederēs lielām korporācijām kādreiz man man bija raidījums latvijas televīzijā saucās bez cenzūras es jokoju es domāju nu nekad vairs cenzūra nebūs eiropas savienībā ir un mēs austrumeiropā bijušie psrs pilsoņi mēs to jūtam ar ādu salīdzinot ar rietumu eiropu un es nezinu kā mēs varam izlabot esošo situāciju. apsveicu cenzūra pastāvēs eiropā. Liels paldies! Un tagad nākamais jautājums, ko apspriedīsim, ir fundamentālās tiesības. Lūdzu, Kiengi kundze. Grācie, prezidente! Paldies, priekšsēdētāji! Pirmo reizi Eiropa ir patiesi uzsvērusi to, ka pastāv rasisms, rasisms pret cilvēkiem, uh, kas nāk no uh, Āfrikas un kur senči bija afrikāņi. Mums ir jābūt patiesi iekļaujošai kultūrai, mums jābūt kultūrai, kas ciena citus un sabiedrībai, kurā vairs pat nav vietas, lai kādā veidā uh, pret citiem izturētos uh, nedemokrātiski. Paldies! Un tagad par finanšu uh, pārkāpumiem un nodokļu nemaksāšanu Makavie kundze lūdzu. Mēs Jā, jāsaka, ka katru gadu tas izmaksā ļoti dārgi Eiropas Savienībai. Un jāsaka, tas ir viens procents no Eiropas Savienības IKP. 75% no naudas atmazgāšanas gadījumiem ir pārrobežu, un visā pasaulē tas katru gadu nes 1,5 miljārdus zaudējumu. Mēs esam pagājušā gadā pieņēmuši piekto direktīvu, lai cīnītos ar naudas atmazgāšanu. Un 2020. gadā 1. janvārs ir direktīvas eh, spēkā stāšanās brīdis, bet jāsaka, ka Rumānijā mēs pat vēl neesam ieviesuši trešo direktīvu. Tagad komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru tādēļ, ka mums nevedas ar šīs likumdošanas īstenošanu un ir bijuši ļoti daudz krāpšanas gadījumu. Rumānijai ir tiešām jāpasteidzas, lai direktīvas tiktu īstenotas pilnā apmērā. Pretējā gadījumā mēs nevaram būt Eiropas Savienībā. Ir svarīgi, lai visi tās ievērotu. Paldies! Thank you, Mr. President. It may be... Paldies! Tas nav morāli, tas nav godīgi. Ļoti bagātie cilvēki veido čaulu kompānijas visapkārt pasaulē, un tas ir jāaptur. Viņi nosūknē naudu katru mārciņu tiek, kas atņemta mūsu slimnīcām, skolām un daudz kam citam. Cilvēki maksā nodokļus, iet uz darbu, taču ir šī starptautiskā problēma, un tāpēc starptautiskām institūcijām ir, jā, ir drosmīgi jāreformē šī sistēma. Tāpēc arī Lielbritānijā ir nepieciešams ieviest šos likumus, vienalga kāds būs Brexita risinājums. Mēs, protams, negribam samazināt nodokļu apjomu pēc iespējas vairāk. Paldies! Manna kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Piecus gadus es strādāju taks viens, taks divi un taks trīs īpašajās komitejās un tāpat piedalījos arī Panamas dokumentu izmeklēšanas komisijā. Es esmu piedalījies ārkārtīgi daudzās uzklausīšanās, kur uzklausījām baņķierus, nodokļu konsultantus, žurnālistus un tam līdzīgi. Un jāsaka, ka mūsu darbs ir nesis augļus. Un es nesen runāju arī ar uh, Maltas žurnālistes Dafnes eh, dēlu. Jāsaka, ka ir svarīgi, lai nodokļu oāzes un šīs paradīzes tiktu izskaustas. Jāsaka, ka mēs uzstājam, lai būtu ziņojums par katru valsti atsevišķi. Eiropas parlamentam ir jāturpina darbs, dalību valstīm ir labāk jāsadarbojas, nedrīkst prasīt vienprātību nodokļu jautājumos. Nodokļiem ir jābūt taisnīgiem. Paldies! Paldies, Drojevska kungs. Gdybym znał wystąpienie kolegi Mana wcześniej. Paldies. Ja es būtu iepriekš zinājis, ko teiks mana kungs, tad man nebūtu pieteicies skaidrot savu balsojumu, jo varu pilnībā parakstīties zem tā, ko viņš tikko izklāstīja. Jā, žēl, ka šīs īpašās komitejas pastāv tikai vienu gadu, bet jāsaka, jau kopš šī parlamenta sasaukuma pirmsākumiem mēs esam vienmēr centušies strādāt pie jaunas likumdošanas. Tajā pašā laikā mums tiek likti daudz sprunguļi ratos. Ļoti bieži ir jāizstrādā kompromisi. Galu galā ziņojums ir pieņemams un domāju, ka tas ir labs solis. Uh, tam progresam, ko mēs vēlamies sasniegt. Un jāsaka, darba temps ir izšķirošs, vai mēs būsim pietiekami efektīvi šajā jautājumā. Paldies! Nākamais Rozatīkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos ar lielu prieku uh, teikt, ka labi, ka šodien izdevās apstiprināt ziņojumu. Priecājos uh, ka parlaments ar plašu vairākumu atbalstīja mūsu ziņojumu. Arī es strādāju TAX 3 speciālajā komitejā, ļoti cieši sadarbojos ar referentiem un viegli nebija panākt kompromisu, kuru varētu atbalstīt visas politiskās grupas ziņojumā ir arī ieteikumi Eiropas komisijai un dalību valstīm, un jāsaka, tas ir tāds zināms noslēgums konkrētam procesam, kur Eiropas parlaments bija vadošais. Mēs īpaši iestājāmies cīņā pret uh, naudas atmazgāšanu, nodokļu apiešanu. Tā bija viena no mūsu prioritātēm, un līdz ar to šis ziņojums ir svarīgs arī visiem iedzīvotājiem. Paldies! Nākamā Jezlovēckas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Cīņa pret finanšu noziegumiem ir svarīga ne tikai Eiropas Savienībai kopumā, bet arī visām dalībvalstīm. Izvairīšanās no pievienotā vērtības nodokļa nomaksas katru gadu rada lielus zaudējumus valstu budžetiem, un jāsaka, ka valstu nodokļu iestādes nepietiekami sadarbojas, arī informācijas apmaiņa nenotiek pietiekami ātri un efektīvi. Tāpat ir dažu dalību valstu valdības, kas būtībā nevēlas īpaši cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas. Mazie uzņēmumi nevar algot uh, labus, kvalificētus nodokļu konsultantus. Līdz ar to esošā likumdošana ir novecojusi, tā ir neefektīva nenāk par labu ne mūsu ekonomikai, ne mūsu valstīm. Ir svarīgi, lai būtu Eiropas Savienības satvers, kā cīnīties pret finanšu noziegumiem. Un es balsoju par ziņojumu. Paldies! Lopes Bermejeho. Kundzei vārds. Paldies! Izvairīšanās no nodokļiem un nodokļu nemaksāšana, protams, grauj mūsu ekonomikas, atņem resursus, ko mēs varētu tērēt labklājības celšanai. Un mēs arī zaudējam uzticamību kā institūcija. Tas, ka visiem ir vieni nodokļi, rada lielu niknumu mūsu sabiedrībās. Nevar taču noslēpt to, ka nodokļu spiediens gulstās galvenokārt uz vidusšķiru un strādnieku šķiru. Mēs esam skaidri redzam, ka pakalpojumi ir kritušies, jo trūkst naudas. Es runāju par valsts sektoru, un krīzes gadījumos savākt nodokļu masu ir vēl grūtāk. Turklāt tiek apdraudētas nacionālās nodokļu sistēmas. Atbalstoju par jo taks 3 komiteja ir parādījusi skaidri, kā lielās kompānijas veidotās saukto radošo grāmatvedību, lai izvairītos no nodokļiem. Nodokļu oāzes ir tas, ko izmanto šīs kompānijas, lai nenomaksātu godīgus un taisnīgus nodokļus. Tāpēc ir valstīm jāstrādā kopā un jāaptur šo lielo kompāniju noziedzīgā darbība. Proti, viņi maksā arvien mazāk un mazāk, un tas, ka dalība valstis sacenšas, lai piesaistītu lielās kompānijas, nozīmē, ka visi kopā mēs zaudēsim. Valsts cenšas piešķirt dažādus nodokļu atvaiglojumus, un tas savukārt nāk par ļaunu uh, pašām valstīm, viņu finansu sistēmai. Tāpēc taks trīs ziņojuma secinājumi būtu visur jāņem vērā. Mums ir jānomierina mūsu pilsoņi, lai viņi tiešām atgūtu uzticamību Eiropas institūcijām, un šī joma ir ārkārtīgi svarīga. Paldies! Tagad starpbrīdis līdz trījiem. Paldies!